Uh, start, kol Sāksim kolēģi darbu. Piektais darba kārtības punkts ziņojums par 2020-98 direktīvas īstenošanu attiecībā uz obligāto standartu izve, iz, izveidošanu attiecībā uz upura aizsardzību. Godētie kolēģi, priecājos, ka pie mums ir arī FEM komitejas pārstāvji. Uh, jo grozījums apskatām kopīgiem spēkiem. Kā jūs zinat, tad šī direktīva izstrādāta, lai rēģētu uz nepieciešamību aizsargāt ES pilsoņus, jo vien vairāk un vairāk pilsoņu ceļo pāri robežām, strādā vai mācās ārzemēs un potenciāli var kļūt par noziegumu upuriem valstīs, kas nav viņu mītnes, kas nav viņu dalība valsts. Šī tiesība akta izstrādāšana tāpēc um, šobrīd norisinās, un ja, um, dalībvalstis pieņem mērus, uh, lai informētu pilsoņus par viņu iespējām identificēt um, savas tiesības, tās īstenot uh, nacionālā līmenī. Es šobrīd mums ir iespēja uzklausīt um, ēnu referentu un referentus un apspriesties par 248 grozījumiem, kas iesniegt par šo ziņojumu. Tagad vēlos dot vārdu manai līdzpriekšādātājai. Šodien tā ir Mērija Hanibola, kas ir FEM komitejas vicepriekšādātāja. Hanibals kundze, lūdzu, paldies! Priecājos jūs redzēt šādu sanāksmē. Es ceru, ka ieradīsies vēl kāds turpmākajās burtiski pāris minūtes arī es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos kolēģiem no Lība komitejas par lielisko sadarbību pie ziņojuma tiešām auglīga sadarbība, un es domāju, ka mēs jau esam izveidojuši tādas pamatīgas un liederīgas eh, partnerattiecības. Šis ziņojums ir ciešā mērā saistīts ar Eiropas aizsardzības rīkojumu. Šo par to dokuments tika izstrādāts mūsu komitejās iepriekšējā kopējā sanāksmē. Kā jūs zināt, abi šie tiesību akti ir daļa no tās augtās upuru pakotnes. Ziņojuma projektā iekļauti uh, precīzi ieteikumi, lai direktīvu uzlabotu tādējādi, lai tā kļūtu, lai tā kļūtu efektīvāka un varētu pārliecināties, ka noziegumu upuri saņem atbalstu un aizsardzību, kas tiem vajadzīga, un to var darīt visā Eiropas Savienībā. Tālāk došu vārdu līdzreferentiem. Viņi liekas priekšā savu nostāju attiecībā uz saņemtajiem grozine, grozījumiem. Pirmā runātāja Himenes Beseril kundze, 5 minūtes lūdzu. Liels paldies, esmu šeit. Priekšsādātāji. Runāšu spāņu valodā. Tāpēc ieteiktu uzlikt klausītājiem austiņas. Pirmām kārtām paldies deputātiem, kas iesniedza grozījumus par šo ziņojumu. Es atbalstu lielāko daļu iesniegto grozījumu, jo tie visi bagātina šo ziņojumu, padara to vēl kvalitatīvāku. Vēlos tāpat arī paskaidrot tos būtiskākos punktus, kas grozījumos minēti. Iesākumā gribēju minēt, ka šī 2012. gada direktīva, kā jau to minēja Hanibols kundze, veido daļu no tās sauktās upuru atbalsta pakotnes. To sagatavojām tāpēc, ka sapratām, ka nav pietiekam daudz tiesību aktu, kuros noteiktu palīdzību upuriem. Es strādāju kā referenta arī pie otras direktīvas un arī dzen pie upura aizsardzības rīkojumu. Un šī darba gaitā konstatējām, ka ir ļoti maz tiesību normu un tās, kas pastāv, netiek atbilstīgi īstenotas. Šajā ziņojumā lielākā daļa grozījumu ir saistītas ar upuru lomu krimināla procesa laikā. Par to arī šai ziņojumā runājam, par obligātajiem standartiem, un saprotu, ka tas, ko šobrīd cenšamies panākt, ir paplašināt šo jomu, raudzīties uz upuru lomu šai krimināla procesa laikā. Šai gadījumā svarīgi pārliecināties, ka arī tajos gadījumos, kad upuri vienlaikus ir liecinieki, un tā tas nereti, protams, arī notiek, uh, E, tiek nodrošināta aizsardzība. Parasti šādos gadījumos aizsardzība, e, tiesība, aizsardzības tiesību normas tiek e, organizētas tieši upuriem, bet neņem, netiek ņemti vērā faktiski paši upuri. Krimināla tiesībās uzsvars tiek slikts uz nodarītājiem, uz noziedzniekiem, un tāpēc šajā tiesību aktī mēģinam rīkoties citādi. Domāju, svarīgi to paturēt prātā. upuri krimināla procesa laikā ir jāaizsargā, lai viņi sekundārā kārtā vēlreiz nekļūtu par upuriem. Tas tekstā arī parādās. Tas parādās arī 52., 72. un citos grozījumos. 51., 57. grozījums, 104., 178. un 200. grozījums runā par at, iekļaus arī atsauci, piemēram, uz Stambuls konvenciju. Sākotnēji šādas atsaucas 2012. gada tekstā nebija. Un te runājam par tām priekšrocībām, ko dod šīs Stambuls konvencijas ratificēšana. Viens no svarīgākajiem punktiem ir harmonizācija attiecībā uz to, kas tiek uzskatīts par kriminālu nodarījumu, piemēram, uzmākšanās gadījumos dalībvalstīs, jo tas ir ārkārtīgi, tas ir īpaši svarīgs jautājums tieši FEM komitejai. Un tāpēc šī jautājuma apspriešana atstāšu savu līdzreferentu ziņā no FEM komitejas. Viņi iedzināsies tajā detalizētāk. Gribējām tāpat laikā norādīt, ka neskatoties uz to, kurā valstī kura valsts mm, upurim ir mītnes zeme, visas tiesības viņam jānodrošina šakatā saskaņā jau ar 2012. gada tekstu. Tas atkārtos arī šai ziņojumā, bet ir iesniegt arī virkni grozījumu, kuros deputāti pieprasa dalību valstīm dokumentēt šādus incidentus un ārkārtīgi svarīgi, lai par noziegumu varētu ziņot arī bez jebkādiem sankciju draudiem. Es domāju, ka tā ir taisnība. Lielākoties šie grozījumi ir pamatoti, jo ir svarīgi, lai cilvēki varētu ziņot par noziegumu noziegumiem un sajust aizsardzību tajā brīdī, kad to dara. Nedrīkst būt tā, ka par noziegumiem netiek ziņots, tāpēc, ka viņi baidās, ka viņus varētu no valsts izsūtīt, izraidīt vai tam līdzīgi. Un otra ļoti svarīgā lieta ir nepilngadīgo aizsardzība. Korāca Biltas kundze jau par to runās, runāja savos grozījumos, par to arī viņa iesniegus virkni grozījumu attiecībā uz bērniem un uz pret konkrētu dzimumu vērstu vardarbību. Šīs, um, šie upuri ir ļoti lielā mērā riskam pakļauta grupa, un tāpēc svarīgi iekļaut šeit nepangadīgo aizsardzības normas. Manā valstī Spānijā šobrīd sacelta plaša trauksme par bērnu slepkavībām un izvarošanām domāju, ka svarīgi šīs eh, nianses izcelt. Viena no būtiskākajām problēmām dalību valstīs ir tā, ka nav bijis pietiekamas apmācības vai nav bijis apmācības vispār attiecībā uz upuru tiesībām un šo tiesību nodrošināšanu. Redzējām, ka Eiropas eh, aizsardzības rīkojuma uh, dokuments ir stājies, ir stājies spēkā, bet, lai tas varētu darboties, um, ir jā, jādomā par tā atbilstīgu īstenošanu. Par to arī šeit iekļauti grozījumi. Tāpat ir vajadzīgas informācijas kampaņas, lai upuri būtu un sabiedrība kopumā būtu informēta par šīm tiesību normām. Varbūt 2012. gada direktīvas lielākais panākums ir tas, ka tiek nodrošināts individuāls izvērtējums. Diemžēl ne visas dalība valstis šo normu ir atbilstīgi īstenojušas, respektīvi šīs direktīvas 22. pantu individuālais novērtējums ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu konstatēt konkrētās prasības un vajadzības, kas ir upurim, lai palīdzētu viņiem. Savukārt šī 22. pānta īstenošanas eh, tra, neatbilstīga īstenošana rada problēmas, it īpaši, piemēram, terorismu upurim. Tāpēc priecājos, ka terorismu upuri kā tāda arī tiek minēta virkne grozījumu, jo 2012. gada direktīvā par to tikpat kā netiek runāts vispār, tikai pāris apsvērumos. Pat iesniedz vairāk kā 20, nekā 20 grozījumus pievēršos lūk tādiem jautājumiem kā terorismu upuriem, jo pastāv milzu plaisa no vienas puses starp aizsardzības pasākumiem un atbalsta pasākumiem. Šie uzbrukumi, ko piedzīvojām Nīcā, Parīzē, Briselē, Barcelonā, radīja milzīgu skaitu upuru. Esmu runājis ar viņiem, un viņi nesaņēma vajadzīgo palīdzību, tā kā to būtu vajadzējis sniegt saskaņā 2012. gada direktīvu. Šo trešdien terorismu kom apkarošanas komiteja organizē uzklausīšanu par šādiem jautājumiem. Mums varbūt tas varētu šķiet interesanti, un varbūt jūs vēlties šais uzklausīšanā piedalīties. Libe janvārī runāja arī par jautājumu, ka pēc Briseles notikumiem trūka atbalsta upuriem šeit, Briseles parlamentā, uzaicinājām virkni upuru, un viņi runāja par to, cik neatbilstīga bija palīdzība, cik neatbilstīga attieksme, ne sociālai darbī, darbinieki, neapdrošināšana, draud, kompāniju pārstāvjumi, ne valsts ierēģi neievēroja direktīvas, direktīvā iekļautās normas, un tāpēc šie trūkumi mums ir jāuzsver, jāņem vērā, jālabo, tāpēc iesniedz arī attiecīgus grozījumus. Domāju, ka terorismu upuriem jau pēc definīcijas ir jābūt svarīgai lielai um, upuru grupai, un šeit sabiedrībai jāizteno savas kontrolas spējas. Pret viņiem jāizturas ar respektu, kā pret visiem upuriem, bet dalībvalstīm īpašu uzmanību jāpievērš tieši šiem terorismu upuriem, upuriem cenšoties aizsargāt viņu cieņu, no, nodrošināt viņu drošību, un tāpēc 203. grozījums runā tieši par to, mudinot dalībvalstis īstenot atbilstīgos mehānismus, kas būtu saistīti ar terorismu uzbrukumiem, kas vērsti uz upuru pazemošanu, kā rezultātā upuri varētu sekundārā kārtā tikt, tikt padarīti par upuriem. Noslēgumā gribētu teikt vēl lūko. Ar nepacietību gaidu turpināt šo iespēju, gaidu iespēju turpināt šo lielisko sadarbību uh, pie, pie šī ziņojuma. Un, kā jau teicu, lielākā daļa iesniegto grozījumu ir vienkārši lieliski, atspoguļo mūsu visu viedokli. Nedomāju, ka būs īpaši kādas problēmas attiecībā uz šo grozījumu apstiprināšanu, jo neskatoties uz politisko partiju vai ideoloģisko piedarību, galvenokārt pirmajā vietā jāliek upuri paši. Lielas paldies, saka Kudrītskas kundze, paldies par šo ļoti interesanto uzva, uzrunu. Un tālāk došu vārdu Anģelikai Mlīnerai. Viņa gan vēl šķiet nav ieradusies zālē, vai ne tā? Jā, viņas komentārus nolasīs Patrīcija. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Uh, Angelikas Mlīnera vārdā vēlos padalīties ar jums viņas sagatavotajos komentāros par grozījumiem. Mēs no ALDE grupas augstu vērtējam lielisko ieguldījumu, ko devuši deputāti darbā pie šī ziņojuma, un šķiet, ka būs liela vienprātība. Mēs neredzam, ka te būtu tādi grozījumi, ko mēs nevarētu atbalstīt. Grozījumi uzlabo ziņojumu kopumā, un Limers kundze ir pārliecināta, ka šis darbs rezultēsies tādā spēcīgā visaptvarošā ziņojumā, kas ļaus uzlabot upurtiesību tiesības. Turklāt, kas attiec uz Stambuls konvenciju, atzinīgi vērtējam grozījumus, kas uzsver šīs konvencijas nozīmību, jo tas ir galvenais instruments instruments, lai vērstos pret vardarbību, pret sievietēm un bērniem. Vēlos tāpat uzsvērt to, cik lielā mērā esam nonākuši krustcelēs. Ļoti svarīgs mirklis šobrīd pienācis, lai veicinātu šīs Stambuls konvencijas ratificēšanu Eiropas Savienībā. Konvencija pati par sevi ir visietvarošs un juridiski saistošs instruments Eiropas Savienībai, un tas balstās uz četriem pilā, pilāriem ehm, - vārdarbības profilaks, upuraizsardzība un vēršanās pret vainīgajiem. Uh, un to notiesāšanu. Mēs nevaram iedomāties, ka varētu būt vēl kāds labāks instruments, kas ļautu vērsties pret vardarbību ne tikai pret sievietēm, bet pret vardarbību ģimenēs visā, vispār un um, instrumentu, kas ļautu labāk aizsargāt upurtiesību, jo šeit uzskatīto noziegumu virkne pilnīgi noteikti ir tās, ir tie noziegumi tikti, kas uh, ir aktuāli dalībvalstīs un tāpēc visbeidzot mēs ļoti atzinīgi vērtējam arī grozījumus, kas īpaši pievērš uzmanību upuriem, sievietēm un bērniem, kas kļuvuši par, kas nokļuvuši cilvēku tirgotāju ķetnās. Paldies! Lielas paldies! saka Hanibals kundze. Paldies abām līdzreferentēm. Un tagad dosim vārdu deputātiem, bet lūkšu visus izteikties lakoniski, jo mums ir laika ierobežojumi šai sanāksmē. Pirmām kārtām došu vārdu Koracē Bildes kundzei. Paldies abām priekšādātājām. Atzinīgi vērtēju šo lielisko ziņojumu, ko, pie kā strādāja Terēza un Anģelika. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai izveidojam tādu pamatīgu aizsardzības politiku, uh, kas ļautu cīnīties pret nesodāmību un radīt uzticēšanos upuriem, paļāvību upuros, īpaši tajos, kas kļuvuši par upuri dzimumu vardarbībai, vardarbībai ģimene un tam līdzīgi. Viņiem ir jāsajūt, ka viņus uztver nopietni, un tikai tad viņi varēs eh, laust šo klusēšanu un um, šos noziegumus pieteikt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Dalībvalstīm jārīkojas daudz straujāk un labāk, lai šo direktīvu transponētu un arī tālāk īstenot. Ir pagājuši vairāk kā divi gadi, bet ne visas dalībvalstis ir transponējušas šo direktīvu, un atsevišķas dalībvalstis ir īstenojušas tikai tās daļas. Es domāju, ka tāpat ir svarīgi īpašu uzmanību pievērst riskam pakļautām grupām, tādam kā bērni. Un te no sirds gribu teikt paldies visiem, visiem kolēģiem, kas atbalsta un, atbalstīja un līdzparakstīja um, grozījumus kopā ar mums attiecībā uz bērnu aizsardzību. Tā, lai viņi netiktu vainoti, lai nebūtu dubulta kļūšana par upuriem un tam līdzīgi. Kas attiec uz rekomendācijām dalībvalstīm atbalstu fokusu uz šo e, tiesiskumu visiem, informācijas uzlabošanu upuriem par viņu tiesībām, pārobežu sadarbības uzlabošanu, jo runājam taču arī par pārobežu noziegumiem. Tāpat arī nepieciešamību upuriem saņemt atbalstu bez diskriminācijas. Un kā Terēza minēja par 22. pantu, e, personīgi, uz personīgi īstenots novērtējums. Katrs upurs ir citādāks, katra situācija ir citādāka un vajadzības citādākas. Kas attiec uz grozījumiem, arī šeit gribu teikt ciltu paldies visiem līdzparakstītājiem. Mums ir izdevies spēcināt sādaļu par mm, bērniem upuriem. Jūs jau minējāt ka bērni nerad kļūst par upuriem cilvēku tirzniecībā. Paldies Terezei un Beatrisei un Anželikai par to, ka viņas minēja piesaisti. Arī konvencija ir ārkārtīgi svarīgi sap saprast, ka Stambuls konvencija lielā mērā runā tieši arī par upuru aizsardzību. Un šī iemesla dēļ mēs atkal sagatavojām grozījumus, kuros aicinām visas dalībvalstis ratificēt šo konvenciju un attiecīgi arī to īstenot. Tas ir vienīgais starptautiskais līgums, kurā runāts par šādām lietām. Mēs tāpat vēlētos arī, lai dalībvalstis šeit iekļautu tādu nelegālu, nepieļaujamu izsakošanu, angļu valodā stalking. Ne, šāda veida rīcību nepieciešams padarīt par kriminālu noziegumu tiesību aktos un um, nereti zinām, ka šā, līdz noziegumam noved tieši tas, ka sākotnēji upuri teiktais nav ņemts pietiekami nopietni un vienā brīdī ir par vēlu. Noziegums ir noticis un sieviete tiek nogalināta. Es gribētu, lai mēs to atminamies. Un, lai zināmā mērā mēs arī noliecam galvu Itālijas um, čigānu meitenes priekšā, kas šonadēļ Londonā tika nogalināta. Viņa pirms gada jau piekāva, un viņa prasīja, brīdināja, un viņi beig, beigās vienkārši noslaktēja. Mēs runājam par lietām, un, kas norisinās šobrīd. Mūsu atbildība ir kaut ko darīt lietas labā. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu piešķirt vairāk līdzekļu upuru atbalsta sistēmām, to starp telefonu līniju iz, nu, nodrošināšanai. Upuriem ir jāpiedāvā palīdzība arī vēl kādā citā valodā, ne tikai oficiālajā valsts valodā. Mēs runājam par pārobežu noziegumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai nav tā, ka šie upuri vienkārši pazūd un viņiem nav nekāda veida aizsardzības un atbalsta pakalpojumu, tikai tāpēc, ka viņi nesaprot šo valodu. Un, protams, ka sākotnēji tas saistīs ar tulkojumu izdevumiem un dalībvalstīm šī kapacitāte jāspēcina. Tāpat arī dalībvalstīm jāspēcina kapacitāte nodrošināt atbalsta pak pakalpojumus un nedrīkst to pilnībā tikai deleģēt NVO. Pilsoniskā sabiedrība, protams, veic izcilu darbu, bet ar to nepietiek. Ir vajadzīgs vairāk ieguldīt eh, dažādos patvērumu mājvietu nodrošināšanā, sociālajos pakalpojumos, piekļuvas nodrošināšanā. Gribu teikt paldies visiem kolēģiem un līdzreferentiem. Tāpat ar nepacietību gaidu iespēju turpināt darbu pie šī dokumenta. Paldies! Next. Paldies! Kaufmanas kundze lūdzu. Recht herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Lielas paldies, eh, priekšsādātāji. Es eh, vēlētos patiešām sirsnīgi pateikties eh, referentēm. Ehm, viņas ir sagatavojušas ļoti labu ziņojumu par ārkārtīgi svarīgu jautājumu, proti par cietušu aizsardzību. Jau tika minēts, ka parasti visu uzmanība tiek pievērsta pārkāpējiem, bet par upuriem un par cietušajiem tiek piemirsts. Domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs eh, risinām šos eh, jautājumus, proti mēs runājam ziņojumā par eh, direktīvas īstenošanu dalībvalstīs, kur atsas Bildes kundze jau par to izteicās. Uzskatu, ka ir absolūti neakceptējami, ka dažas dalībvalstīs pēc tik ilga laika vēl ar vienu nav īstenojušas šo direktīvu. Tāpat um, man izbrīna tas, ka Eiropas komisija nav sagatavojusi ziņojumu par direktīvas īstenošanu dalību valstīs. Mm, šim ziņojumam vajadzēja būt gatavam jau pagājušā gada novembrī. Mēs redzam, ka šis temats nebūtu nav prioritārs nec dalību valstīs, nec komisijā. Uzskatu, ka tas ir neakceptējami, jo īpaši ņemot vērā to, ka mums ir jādomā par cietušajiem. Uh, Gribēju runāt tikai par vienu punktu, tā kā laika nav daudz. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus, un proti runāju par um, cietušajiem ar migrantu statusu. Pamatiesība aģentūras pētījumi rāda, ka šis migranta status ārkārtīgi paaugstina iespējamību, ka šis cilvēks kļūs par cietušo noziedzīgā nodarījumā. Uh, Domāju, ka šādi cilvēki ar migrantu statusu arī baidās pieteikties policijā tieši sava statusa dēļ, kaut arī viņi ir kļuvuši par cietušo kādā noziedzīgā nodarījumā. Viņi baidās, ka viņus vienkārši aizsūtīs prom no šīs valsts. Mums vajadzētu nodrošināt um, normālus ceļus ikvienam, neskatoties uz eh, šī cilvēka statusu, eh, runāt par to, ka viņi ir kļuvuši par cietušo un attiecīgi pieteikties uz aizsardzību. Mums vajadzētu aizsargāt šādus cilvēkus no eh, nosūtīšanas atpakaļ uz izcelsmes valstī vismaz procedūras laikā. Par to tiek runāts arī Stambuls konvencijā. Es vēlreiz vēlētos pateikties referentē, kā jūs minēju, šis ziņojums ir patiešām labi sagatavots, un es ceru, ka eh, parlaments pieņem šo ziņojumu parādot, ka tas iestājas pār ciešu aizsardzību. Um, Paldies. Kingas kundze, lūdzu. Grācie, grācie. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, arī es gribētu pateikties uh, referentei par lielisko ziņojumu, kas sagatavots. Arī es iesniedzu vairākus grozījumus tekstam un vēlētos pievienoties tiem kolēģiem, kas jau izteicās un aicināt uh, īpašu uzmanību pievērst mazaizsargātajām personām. Un to saku tādēļ, ka šobrīd nav vēl aizvien uh, um, skaidras cietušo un upuru definīcijas. Tādēļ mums ir jāsaprot un jāidentificē visi cilvēki, kas iekļauj šajā kategorijā. Ja vēlamies visaptverošu um, aizsardzību, aizsardzības stratēģiju pilnīgi visiem upuriem, un šeit es runāju par cilvēkiem, kas cieši arī no naida noziegumiem. Šī meitene Marija Mustafa, uh, kas tika piekauta, Un um, ļoti ilgā laika periodā neviens uh, neuzklausīja viņas uh, sūdzības un aicinājumus, un jārunā ne tikai par viņu, arī par citiem cietušajiem, kas uh, bieži vien ir um, cietuši gan arī uzbrukumos un ir notikušas slepkavības. Uh, arī Itālijā ir šādi gadījumi, un uh, bieži vien uh, šie cilvēki netiek uzklausīti, un uh, ir gadījums, kad cilvēks nevērsa, nevēršas pie iestādēm, jo baidās no izsūtīšanas. Un, Ja mēs neietversim visus šos cilvēkus um, aizsargājumu kategorijā, tad būs ļoti sarežģīti to nodrošināt. Un jā, arī šī vajāšana, izsakošana, jo īpaši, kas vērsta pret sievietēm, tā nav atzīta par noziegumu visās dalībvalstīs. Un, uh, ir jāsniedz bezmaksas atbalsts šādos gadījumos. Um, šāda veida noziegumi ir, um, pastāv arī pārrobežu līmenī. Robežas uh, šos uh, um, noziegumus um, neapgrūtina nekādā veidā, un mums ir jānodrošina atbalsts un uh, aizsardzība pilnīgi visiem cietušajiem. Paldies. Veržē kundze, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšādātāji. Un Pārkāpumu upuru ir ļoti daudz Eiropas Savienībā, un kā ir eh, norādīts eh, šajā ziņojumā, arvien vairāk eh, šādu cilvēku dzīvo citās valstīs. Tātad te ir runa par 2012. gada direktīvu, kas mēģina risināt šo situāciju, bet šķiet, ka ar to nepietiek. Mēs redzam, ka vairākas valstis ir um, slikti transponējuši vai vispār nav transponējuši šo direktīvu. Es atbalstu to, ko minēja Himenes skundze attiecībā uz eh, terorismu upuriem. Um, ir ārkārtīgi daudz atentātu upuru Francijā, kur vēl ir vienā saņēmuši kompensāciju. Tāpat arī es runāju par šiem blakus upuriem, par um, blakus zaudējumiem. Tiek um, iznīcinātas ēkas cilvēkiem vairs nav mājokļu, un viņiem nav atrasti mājokļi pat trīs gadus pēc pārkāpuma. Mūsu grupas ēnu referente atvainojas, ka viņi nevarēja ierasties, viņi vēlas pateikties uh, par šī ziņojuma sagatavošanu visiem iesaistītajiem. Uh, Vissvarīgākie punkti jau ir atzīmēti, tātad ir runa par direktīvas piemērošanu. Bjorkas kundze savos grozījumos galvenokārt runā par seksuālu vardarbību un par noziegumiem pret migrantiem un LGBTI personām, jo īpaši viņu uzsver arī naidu noziegumus. Direktīvai vajadzētu būt konkrētākai, tāpat ir jāparedz telefona numurs nacionālā līmenī, kur varētu lūgt palīdzību un kas būtu pieejams cietošajiem, jo īpaši seksuāls vardarbības upuriem. Paldies, Marčelēzī kundze, pēdējā runātāja lūdzu. Muchas gracias. Eh. Marčelēzī kungs. Liels paldies priekšsēdētājiem. Paldies uh, referentēm par ziņojumu. Lielais vairums dalībvalstu vēl aizvien nav praksē īstenojuši normas kas ļautu drošā veidā nedokumentētiem migrantiem ziņot par uh, noziegumiem, diskrimināciju vai cita veida pāri darījumiem. Un šīs uh, situācijas uh, padara migrantu stāvokli vēl mazāk aizsargātu, jo īpaši domājam par jaunām sievietēm un meitenēm, un tādējādi sabiedrība ir krietni mazaizsargātāka. Mums ir jānodrošina aizsardzība visiem upuriem, neatkarīgi no to, rezidenta statusa. Un ka mm, sieviešu tiesību komitejas pārstāvis gribētu runāt par vardarbību, kas vērsta pret uh, konkrētu dzīmumu. Līdzīgi kā kolēģi jau norādīja, Stambuls konvencija ir tiešām ļoti svarīga, un tas, ka daži dalībvalsts to nav vēl īstenojušas, ir nepieņemami. Bulgārija ir viena no valstīm, kas nav ratificējusi konvenciju, un tas tiešām rada bažas. Šāda veida vardarbībā cietušajiem ir nepieciešams īpas, īpašs atbalsts, īpaša veida aprūpe un ir ļoti svarīgi nodrošināt šo personu, kas sniedz atbalstu un aprūpi, izglītību un apmācības. Mums ir jādod papildus tiesības cietušiem, jo īpaši svarīgi tas ir domājot par sievietēm un uh, Man liels prieks, ka vardarbība pret konkrētu dzimumu ir iekļaut šajā ziņojumā. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Vai komisija vēlētos izteikties? Lūdzu, izsakieties īsi gan. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Gribētu jums teikt milzīgi paldies par ļoti labo ziņojumu. Ziņojums tiešām visaptverošs un paldies arī par šodienas diskusiju. Pavisam ātri par uh, ļaunāko, aktuālāko uh, informāciju, kas ir tas darbs, ko darām, lai nodrošinātu, ka šī direktīva saglabā savu lomu un cik svarīgi ir to pareizi īstenot. Pirmkārt, nepilnīga direktīvas transponēšana. 16. gadā mēs uzsākām uh, ne paziņošanas pārkāpumu pret 16 dalībvalstīm. valstīm Dažu šo procedūru gadījumā nonā, tātad tika izsūtīts atzinums Grieķijai pagājušā gada aprīlī un oktobrī īrijai. Līdz šim brīdim visas dalībvalsts ir paziņojušas par nacionālā līmenī īstenotiem pasākumiem, bet trīs valstīs uh, transponēšana nav pabeigta - Īrija, Rumānija, Slovenija ir šīs valstis. Un mēs patiesībā turpinām uzsākt pārkāpuma procedūras kas ir uzsāktas pret 16 valstīm, kas neziņoja laicīgi. Pat ja tās ir ziņojušas, ka kopš tā brīža transponēšana esot pilnībā pabeigta. Kādēļ tā? Šobrīd analizējam to, kādā veidā ziņojums, kas tika iesniegts, tiek pabeigts. Un, ja nebūs īstenošanas pasākumu, tad mēs nonāksim vai nu pie jaunas lietas atklāšanas, vai šīs pārkāpuma procedūras pabeigšanas. Un šeit mums ir nepieciešams piesaistīt ārēju pusi attiecībā uz uh, atsevišķu dalībvalstu vērtēšanu. 18. gadā tā tiek īstenota un pilnais ziņojums tiks pabeigts 2019. gadā. Šobrīd arī skatāmies, kādā veidā atsevišķās normas tiek transponētas tiesību aktos un kā tas praksē tiks īstenots dalību valstīs. Veicot šāda veida verifikāciju, mēs īpašu uzmanību pievēršam robiem, tiem trūkumiem, uz kuriem pilnīgi pareizi ir ziņojumā norādīts, kāds ir arī rekomendācijās. Nu, sniegšu dažus piemērus. Skatīsimies, cik ļoti iekļaujoši ir cietušā definīcija. Vai tā tiek uh, piemērota nediskriminējošā veidā arī cietušajiem, kam iespējams nav pastāvīga austurēšanās atļauja. Vai informācija vieglā saprotamā veidā tiek sniegta visiem upuriem, īpaši domājot par personām ar īpašām vajadzībām. Skatāmies arī, kādā veidā tiek veidoti atbalsta dienesti, kā tie darbojas un pat kā tie tiek finansēti, pat ja tas nav dalībvalsts kompetences jautājums. Mēs vēlamies vienkārši būt kopaini par situāciju. Mēs domāsim un pievērsīsim uzmanību arī apmācībām. Apmācības ir būtiskas, lai nodrošinātu, ka um, pret upuriem uh, no visiem, visām tiesība aizsardzības iestādēm ir cieņpilna attieksme. Un esam analizējuši arī datus un statistikas datus no dalībvalstīm, kas uh, tika gaidīti 17. gada novembrī, bet turpina vēl aizvien ienākt. 2019. gadā komisija uh, noteikti nāks klajā ar ziņojumu par direktīvas īstenošanu. Protams, darbs pie atbalsta īstenošanas pasākumiem dalībvalstīs vēl turpinās. Šī gada sākumā esam jau konsultējušies ar vairāk nekā simts ekspertiem, valdību pārstāvjiem, komisijas pārstāvjiem par to, cik ļoti svarīga šī direktīva ir. Dalībvalsts ir atkārtoti pauduši saistības uh, pareizi īstenot direktīvu. Esam dubultojuši finansējumu, kas paredzēts uh, grantiem un uh, projektiem TREK, JPEN uh, pro, programmu ietvaros, uh, kas uh, palīdzētu arī nodrošināt sabiedrībā informētību par cietušo tiesībām. Šim gadam ir atvēlēti 2,5 miljoni eiro visiem šiem grantiem. Un esam snieguši atbalstu dalībvalstīm arī īstenojot jaunākos, uh, jaunāko likumdošanu cietušo aizsardzības jomā, kas ir uh, pret terorisma direktīvā noteiktās upuru tiesības un to aizsardzība. Šim mērķim ir uh, atvēlēts miljons eiro, lai nodrošinātu pietiekumu pieredzi un zināšanas runātā tiek pārtraukta. Diemžēl mums vairs nav laika. Vai jūs lūdzu varētu pielikt punktu? Komisijas pārstāvs saka, jā, liels paldies, tas arī viss. Paldies, komisija. Tereza, vai tu vēlētos pavisam īsi rezumēt? Lūdzu. No, no problem. Sorry, did you give me the floor? Vai varu izteikties? Labi. Paldies. Gribēju tikai norādīt, ka pēc brītiņa mums jābalso. Es domāju, ka noteikti to labi paveiksim. Šķiet, ka lielais vairums jautājumu nu visiem ir skaidri. Arī es ar, ar tiem runāju savā uzrunā. Šajā direktīvā ir noteikts minimālās a, uh, prasības un standarti saistībā ar a, uh, to, kāda ir upuru pieredze kriminālu procesu ietvaros. Ir arī citas direktīvas saistībā ar cilvēktirzniecību, bērnu aizsardzību. Uh, Šeit mēs konkrēti runājam par kriminālu procesu un ar to saistīto pieredzi. Jā, arī es uzskatu, ka būtu vērtīgi aptvērumu paplašināt, tomēr jāpārliecinās, ka prasības tiek izpildītas. Ja visas šīs prasības netiks izpildītas, bet um, vienkārši tiks izstrādāts jaunas prasības, nu, tad visticamāk krimināla procesa ietveros arī tās netiks pildītas, jo uh, nebūs tulkojumā, nebūs izpratnes par to, kas tiek prasīts no upura. Tas ir ļoti tādas pamatlietas, kas jānodrošina, un, un ar tām ir jāsāk konkrētas prasības juridiskā kontekstā, kas jāizno visās 28 dalībvalstīs. Ar to ir jāsāk. Protams, um, ņēmām vērā arī iesniegtos grozījumu priekšlikumus, tomēr paturēsim prātā, ka mums ir konkrēts mērķis nodrošināt, ka mm, upuris Spānijā, kas nonāk Itālijā vai jebkurā citā Eiropas valstī, ka viņiem ir iespēja paust savu viedokli un ziņot. Ir jānodrošina upuru aizsardzību. Tajā pašā laikā nevaram šeit iekļaut pilnīgi visu. Tas mums jāsaprot. Protams, arī šie citi jautājumi ir kaut kur jārisina, bet šeit mums ir jānosaka minimālās prasības un tās arī jāīsteno. Paldies! Paldies, Tereza, paldies arī Hannibal kundzei par līdzpriekšsēdētājas uh, lomu šajā sanāksmē. Un mēs, nu, ķersimies uh, pie balsošanas. Paldies jums! Before, before... Un pirms sākam balsot, sākumā gribētu kolēģi pievērst jūsu uzmanību tam, ka pie mums ir ieradušies 25 polijas uh, tiesneši un uh, citu tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji, ko organizē Eiropas komisijas uh, vizīšu centrs. Tātad ir, šāds, um, ir šāda pētījuma vizīte, tur tiks uh, pētīts tiesiskums un esošā tiesiskā situācija Polijā un tās pārmaiņas. Un šīs uh, Uh, vizītes kontekstā trešdien, 21. martā, notiks arī uh, tikšanās Lībe komitejā, tā ir no 9.15 līdz 11. SP5I3 zāle. Visi, kas vēlas piedalīties, laipni aicināti un lūdzu informējiet sekretariātu par dalību šajā pasākumā. Tāds paziņojums no manas puses un, nu, pārējām. Ejam tālāk. Kolēģi, šodienas balsojums. Informācija par to tika izplatīta pagājušajā nedēļā, tomēr gribētu jums atgādināt, kāda ir procedūra pavisam īsi atbilstoši regulai, regulējumam, kāds ir pamatiesība aģentūrai. Notiek konsultācijas arī ar Lībē komiteju saistībā ar aģentūra zinātniskās komitejas sastāvu. Tajā ir 11 neatkarīgas personas kas ir augsta līmeņa kvalificētas personas pamatiesību kontekstā. Zinātniskās komitejas sasaukuma garums ir pieci gadi, tas nevar tikt pagarināts, un esošās komitejas mandāts beidzas 3. jūnijā 18. gadā. Lībe komiteja tik, ir tikusi lūgta paust uh, savus priekšlikumus attiecībās 21 kandidātu, un balsojums notiks uh, elektroniskā kārtā aizklātais balsojums un par kandidātiem tiks uh, balsot secīgi. Viens pēc otrā, alfabēta secībā. Un uh, par balsojums tiks uh, ņemts vērā tātad attiecīgi sadalot šo preferen šīs preferences. Un kandidāti tiks, um, tātad balsts tiks saskaitītas. Um, ja būs vienāds balsu skaits, tad um, status būs S equal Un lūdzu atcerieties, ka valde, pamatiesība aģentūras valdē ir aicinājusi Lībe komiteju nepublicēt balsojuma rezultātus līdz brīdim, kad valdē nebūs bijusi iespēja uh, iecelt uh, zinātniskās komitejas biedrus 17. un 18. maijā, kas ir plānots. Un nu pārējiem pie balsojuma. Ja vēlaties paust atbalstu konkrētam kandidātam, tad balsojiet par to. Pretējā gadījumā balsojiet pret vai atturaties. Jūs esat aicināti balsot um, par, par maksimāli 11 kandidātiem. Liels paldies un, nu, sākam balsot. Then open the vote. Sākam balsot. Is, uh, yeah, I, uh, the first candidate is... Pirmais kandidāts ir Ilijas Bantekas. Moments. Mirklīti.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 the second candidate? Uh, the second candidate is, uh, candidate is... Otrais kandidāts. Jā, lūdzu. Gribēju norādīt, ka zālē ir kāds apjukums. Tātad, kurus mēs vēlamies redzēt šajā valdē, mēs balsojam pār. Bet par tiem, kurus mēs uh, nevēlamies iebalsot, vai ir jābalso pret, vai ir mēs vienkārši nepiedalāmies balsojumā. Mēs varam balsot ar pret. Jā, vēlējos vienkārši noskaidrot šo jautājumu. Vai arī vienkārši nebalsojat, tad mums ir jāsāk no sākuma. Thank you. We, we would just not vote. Tad mēs vienkārši nebalsojam, mēs pieskaitām tikai plusiņus par tiem kandidātiem, kurus mēs vēlamies eh, ievēlēt. Labi, tad esam vienojušies, mēs eh, nebalsojam, ja kandidāts mums nepatīk. Varbūt mēs varētu sākt no sākuma. Jā, labi. Tātad, ja mēs nevēlamies ievēlēt kandidātu, mēs vienkārši par viņu nebalsojam. Tad mums ir jāatkārto pirmais uh, balsojums par pirmo kandidātu. Ilijas Bantekas. Sākam balsot. Nothing. Uh, Otrs balsojums. Uh, Pīter Bārtlet. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Uh, excuse me, Chair, I under... Es atvainojos priekšādātāji. Tātad. Tā, Ja jūs eh, atbalstat kandidātu, jūs balsojat pārī, jūs neatbalstat, eh, tad eh, jūs nebalsojat. Bet kur tad, kas tad paliek ar atturas? Kā mēs to varam piefiksēt? Account... Vienīgais, vienīgais balsis, kas tiek skaitītas, ir balsojums par. Tātad mēs pieskaitām tikai tās balsis, kas ir nodotas par kandidātu. Otrais, saka priekšādātāja Kīren Bradlī. Beidzam balsot. Close. Beidzam balsot. Uh, the next one is François. Nākamais François Crepo. Vote. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Thanks. Paldies. Nākamais. Nākamais balsojums - Džona Da Silva Luis. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Thank you. Paldies. Nākamais kandidāts Teodorā Kostakopolu. I open the vote. Sākam balsot. Beidzam balsot. Thank you, kolēģi. Paldies, kolēģi. Nākamais kandidāts Joanna Kuļesa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nākamais kandidāts Tove Maloj. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nākamais kandidāts Vera Mesinga. Sākam balsot. We close the vote. Beidzam balsot. Next candidate. Nākamais kandidāts Anija Mīr. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Es atvainojos. It's too early. Okay. Viss kārtībā. Nākamais kandidāts Francesco Palermo. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Next candidate is. Nākamā kandidāte Diana Roman. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Thanks. Paldies. Nākamais kandidāts Andres Sajo. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Nākamais kandidāts Martin Šainin. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Next kan Nākamais kandidāts Niko Šraiver. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Nākamais kandidāts Ahilles Skordas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Next candidate. Nākamais kandidāts Julija Vahinga. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Nākamais. Jens Vedsteds Hansens. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Next candidate. Nākamais kandidāts. Anna Valdšmita. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Nākamais kandidāts Džons Renčs. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Check. And the last one. Un pēdējā kandidāta, pēdējais kandidāts Siniša Zrinščak. Open the vote. Sākam balsot. Beidzam balsot. Then we don't uh, announce. No, we don't announce it. We don't announce. No, we will recount. Uh-huh. I am sorry we don't announce the... Es atvainojos. Mēs uh, vēl nezinām, kādi ir šī balsojuma rezultāti. Rezultāti tiks uh, uh, konfidenciālā veidā paziņoti aģentūras valdei, un pēc tam mēs saņemsim uh, informāciju par valdes sastāvu. Es atvainojos, kolēģi. Thank you for voting. Paldies, paldies par balsojumu, starp citu. Okay. We... Tagad uh, mums būs eh, sēdes pārtraukums uz piecām minūtēm.